Bene. Eh, signore e signori, eh... dāmas un kungi, aicinu ieņemt vietas, runāšu itāļu valodā. Es vēlos uzsākt mūsu šīs dienas eh, uzklausīšanu, ko organizē kultūras komiteja. Sveicu komisāru kandidāta kungu Navračiču Tiboru un daži ievadvārdi no manas puses. Šī uzklausīšana, kā jūs zināt, ir mums ļoti svarīga, bet ne tikai kultūras izglītības komitejai, kurai tas gods vadīt šo uzklausīšanu, bet uh, arī Ļoti svarīgi ir tas, ka piedalās arī citu komiteju pārstāvi, pārstāvi no ITRE, kā asociētās komitejas un līgumrakstu komiteja, kā uzaicinātā komiteja. Un šī transversalitāte ne tikai norāda uz to, ka kultūra, radošums, ir savstarpēji saistīti un ir ļoti uh, svarīgas kultūras vērtības, bet ka tam ir arī inovācijas un sociālā un ekonomiskā puse. Taču tas arī norāda uz to, ka uh, kultūrai un jauniešu Problemātikai ir jābūt uh, stratēģijas 2020 sastāvdaļa. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu īstenot Eiropas Savienības līgumā atrunāto, kā arī lai saprastu, kādu Eiropas ideju mēs vēlamies, kādai piekrītam un kādu um, politisko, sociālo attīstību mēs šodien piedāvājam. Un šī iemesla dēļ Kā jūs sapratīsiet, arī Navračiņš kungs, mēs uh, arī no daudzām asociācijām pilsoņiem saņēmām arī dažādus uh, uh, komentārus un uh, uh vēstules. Nogara, garantēsim arī to, lai uh, uzklausīšana varētu uh, uzklausīt pēc iespējas vairāk cilvēku, kā arī, lai mēs vēlāk varētu runāt par kultūras izglītības politikām, uh, domāju, ka šie ļoti svarīgi jautājumi tieši jūsu komisāra uzdevumu veikšanā. Informēšu tad, kādas ir uh, iecerētas procedūras, lai noturētu šī, šo uzklausīšanu. Kā jūs zināt, tad. Uh, Vadlīnijas ir atrunāts uh, Eiropas parlamenta regula 16. pielikumā, kur tiek teikts, ka parlaments izvērtē komisāru kandidātus balstoties uz viņu vispārīgajām zināšanām, viņu eiropisko apņemšanos un uh, arī ņem vērā viņu personīgo neatkarību. Tiek izvērtēta portfeļa uh, kompetence un arī viņu spēja uh, uh, sazināties. Uh, pateicos arī eh, komisāra kandidātam, kurš jau atbildēja uz mūsu nosūtītajiem jautājumiem. Viņa atbildes ir izsūtītas eh, visiem deputātiem visās oficiālajās valodās, un arī dokuments ir pieejams arī eh, jūsu, jums izdalītajos dosijē, kā arī pieejams komisāra kandidāta biogrāfijas dokuments. Tad norganizēsim nu, uzklausīšanu šovakar sekojoši. Sākumā komisāra kandidāta kungs, Navrāčič kungs, uzstāsies un teiks ievadu vārdus maksimums 15 minūšu laikā. Pēc tam, kā jūs zināt, būs iespēja 45 deputātiem uzdot jautājumus Debates notiks pēc pingponga principa. Viena minūte jautājumam, divas minūtes komisāra kandidāta atbildēja. Uz katru jautājumu vēlos arī atgādināt, ka pirmais jautājumu cikls tajā piedalīsies politisko partiju vadītāji un deputāti, kas nepiedara politiskajām partijām. Tad arī ITRE komiteja, kas piedalās kā asociētā komiteja šajā uzklausīšanā. Un uh, līgumrakstu, komi, līgumrakstu komiteja piedalās kā aicinātā komiteja. Pēc tam Navračič kungam būs arī mm, piecas minūtes, lai teiktu noslēguma vārdus. Tulkojums šodien pieejams 23 uh, Eiropas Savienības valodās diemžēl netiek nodrošināts tulkojums maltiešu valodā. Uzklausīšana ir uh, tiek tā, uh, raidītā arī internetā. Vēlos atgādināt, ka uh, tulkums notiek sinhroni, tādējādi aicinu pārāk ātri nelasīt savus jautājumus. Vārds Navračič kungam uz 15 minūtēm.